Žana Pola Deneno ziņojuma. Tas ir ziņojums par Eiropas stratēģiju proteīna augu popularizēšanai. Jums, referenta kungs, došu arī tūlīt vārdu. Tikai gribēju vēl atgādināt, ka jums atvēlētais uzstāšanās laiks ir četras minūtes. Paldies, godātie kolēģi. Panāktā vienošanās starp, starp Ķīnu un Amerikas Savienotajām valstīm nodrošināt Eiropas Savienībai nepieciešamo, um, nepieciešamo pārtiku ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc proteīna augu un pākšaugu ražošanas veicināšana Eiropas Savienībā ir būtiska. Šīs eh, kultūras ir ar ārkārtīgi lielu ekonomisko interesi, un ja mēs vēlamies pāriet uz ilgtspējīgāku ražošanu, tad ir ļoti svarīgi to atbalstīt. Uh, Šobrīd eh, lauksaimnieki Eiropā jau izmanto šīs kultūras un mums vajadzētu veicināt to konkurētspēju. Tomēr mums kā politiķiem ir jādomā par to, kādu mēs vēlamies redzēt lauksaimniecību nākotnē un arī pārtiks nodrošināšanu nākotnē. Tas, eh, ka uh, Eiropas Savienībā mēs esam atkarīgi no trešo valstu lauksaimniecības produktiem, ir fakts, un šobrīd 60% no dažādiem augiem nāk no, am, no Argentīnas un citām valstīm. Šobrīd um, tirzniecība ar Latviju Amerikas valstīm nav pakļauta gandrīz nekādai caurskatāmībai, un mūsu atkarība tikai pieaug. Šī atkarība nāk par sliktu bioloģiskajai daudzveidībai, un arī mežu izciršana tikai pieaug visā pasaulē. E, iedzīvotāji ir nobežījušies par GMO izmantošanu, par eh, ģenētiski modificētas sojas un citu ģēmo izmantošanu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs arī lokopībā izmantotu pieejamos pākšaugus un vēlamies, lai šie izstrādājumi būtu kā izsakojami, tā arī augstas kvalitātes. Uh, Tomēr, ja mēs vēlamies izmainīt esošo lietu kārtību, mums ir nepieciešama visu Eiropas iesaistīto pušu iesaistīšanās, ir nepieciešama arī politiķu interese, lai izvirzītu mērķus kā īslaicīgam, tā arī ilglaicīgam periodam. Mēs uh, Vēlamies iestāties par strateģiska plāna sastādīšanu, kurā būtu iesaistīti kā zinātnieki, tā arī kaimiņu valsts un, protams, ražotāji. Tikai tādā veidā mēs varam samazināt mūsu atkarību no Latīņamerikas valstīm, samazināt ietekmu uz klimatu un tomēr produkcijas palielināšanu Eiropā mēs nepanāksim, ja mēs, nepa, ja mēs pākšaugu un proteīna augu eh, ražotājus nepārliecināsim, ka ir svarīgi to darīt. Eh, šobrīd pākšaugiem ir vesela virkne priekšrocību, bet uh, Piemēram, par slāpekļa mēslojumu runājot, tas ļautu samazināt lauksaimniekiem to izmantošanu. Es e, vēlētos, lai nākamajā kopīgajā lauksaimniecības politikā mēs e, runātu ne tikai par uh, ekonomisko ietekmi, bet, eh, piemēram, arī par otrajā pilārā paredzēto, piemēram, augseku sistēmas labāku izmantošanu. Pie tam runiet ne tikai par proteīnu augu izmantošanu, bet arī par zālā izmantošanu. E, protams, ir jāiesaist arī zinātnieku iesaistīšanās, ir jā, jāuzlabo arī palīdzības sniegšanu. Un es eh, esmu pārliecināts, ka arī lauksaimnieki izpratīs eh, proteīna augu un pākšauku nozīmīgumu. Proteīna augu eh, nozīmība kopīgajā lauksaimniecības politikā arī nākotnē būs ārkārtīgi svarīga. Un Noslēgumā es vēlētos pateikties eh, ēnu referentiem un visiem, kur ir iesaistījušies ziņojuma sagatavošanā. Paldies! Lies paldies, Denano kungs! Un tagad dosim vārdu brīvā mikrofonu procedūrā pieteikušamies runātājiem, bet mums darbs jābeidz pulkstens 23. un mums vēl diezgan daudz jautājumu skatām darba kārtībā. Došu vārdu dažiem runātājiem. Pirmais runātājs man Kindelārs kungs. Voorzitter, collega's, een Europese eiwittenstrategie is meer. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Tātad Eiropas stratēģija proteīna augu popularizēšanai ir ārkārtīgi svarīgs eh, dokuments. 90. gados mēs Eiropā aizliedzām uh, animālā proteīna izmantošanu barībā, lopu barībā, bet eh, šobrīd mēs ļoti daudz sojas importējam, galvenokārt no Latīņa Amerikas un mums ar šo problēmu ir jātiek garā, galā. Mums ir jāsāk audzēt pašiem savi proteīna augi, un soja ir tam lielisks piemērs. Vēl mēs varētu piedomāt par to, lai no aļģēm un no kukaiņiem ražotu olbaltumvielas, jo šie manis divi pieminētie avoti ir proteīni ļoti bagāti. Mēs varam runāt arī par citiem eh, olbaltumvielu avotiem, un komisijai noteikti vajadzētu atbalstīt eh, zinātnes un pētniecības eh, jomu. Andrijā kungs tālāk uzstāsies. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirmām kārtām es vēlētos eh, pateikties un arī apsveikt un izteikt manus cieņas pilns aptriecinājumus manam kolēģim Denanonu kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ka ir jābeidz melot mums pašiem un melot vieni, vienam otriem. Tātad eh, proteīna augu ziņā mēs esam pilnībā atkarīgi no citām valstīm, Un soja, kas ienāk Eiropā, bieži vien ir ģenētiski modificēta un uh, lopu barībā ģenētiski modificētā soja ir gandrīz simtprocentīgi. Mums ir jābeidz melot, beigsim būt liekulīgi. Denon kungs eh, jau šo savā ziņojumā saka, un tomēr mums vajadzētu runāt ne tikai par proteīna auga audzēšanu Eiropā, bet arī bez ģēmo audzēšanu un pākšaugu veicināšanu. Es griežos pie komisijas, un tas jau šeit izskanēja, šajā proteīnu stratēģijā runāt par to, kas notiks pēc 20. gada un par to, kā mēs augstāk vērtēsim proteīna augu lomu Eiropas Savienībā. Nākamais Marijuša kungs. Paldies, prieksēdētājs kundze. Denano kunga ziņojumā. Temats pārtikas nodrošināšana ir gandrīz pirmajā vietā, un proteīna auguma pākšaugu loma šeit ir ārkārtīgi liela. 35% no visām, visām lauksaimniecības kultūrām ir proteīna auga un pākšaugi. Bet, piemēram, no Amerikas Savienotajām valstīm ievestā soja pilnīgi noteikti ir ģenetiski modificēta. Un, protams, ka iedzīvotājiem tas nepatīk, un arī parlaments pret to iebilst. Tāpēc eh, mums ir nepieciešama šī Eiropas stratēģija proteīna augu popularizēšanai, jo, ja mēs eh, noslēgsim caurskatām tirsniecības līgumu ar Brazīliju, šis jautājums noteikti pacelsies. Pie tam tas arī veicina godīgu konkurenci un tāpēc atbalsta Denon kunga ziņojumu. Prieksēdētājs kundze, Dantāna kungs, nākamais lūdzu. Az EPP-ből Dantinul parancsoljon 420-as. Dantāna kungs, lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze. Klausoties eh, manu kolēģi Dananonu kungu, es ļoti augstu novērtēju viņa darbu, un tomēr man rodas iespējas, ka mēs eh, šeit eh, runājam par Heslinga kunga ziņojumu. Vārdi tie paši, tēmas tās pašas, bet jēga nemainās. Eiropas Savienība ir ļoti liela proteīna augu importētāja. Mums ir nepieciešams 120 miljoni tonu, lai pabarotu Eiropas Savienības lopus. Mums ir nepieciešams šajā vienādojumā piešķirt kaut kādu jēgu. Piemēram, iepriekšējos gados mēs daudz runājam par ekoloģisko teritoriju samazināšanos bet aprites ekonomikas piedāvātais risinājums uh, Tātad um, vei, um, augu eļļu ražošana ir pieaugusi dramatiski, un tomēr tas ir samazinājis proteīna augu izpratni par to, cik svarīgi ir proteīna augi mūsu lauksaimniecībā. Prieksēdētāji, paldies! Budākungs nākamais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ja mēs runājam par lauksaimniecību, ir nodrošināt pietiekamu olbaltumvielu daudzumu gan pienražošanai, gan citiem nolokiem. Proteīna augi ir ārkārtīgi svarīgs e, šādu vielu avots arī videi, jo viņi piesaista slāpekli, uzlabo augsnes kvalitāti un rada ļoti labus apstākļus bioloģiskai lauksaimniecībai. Un šāda veida augu audzēšanas atbalstīšana, izmantojot brīvprātīgo zaļināšanu un dažāda veida maksājumus, ir jāveic ņemot vērā dažāda veida elastības apsvērumus. Tas ir svarīgi, lai veicinātu finanšu līdzekļu izmantošanu un eh, nepārtrauktības nodrošināšanu pēc 2020. gada. Mums ir nepieciešams, lai visas dalībvalstis to īstenotu, jo ir ļoti svarīgi, ka mums ir jauni atbalsta pasākumi, lai nodrošinātu uh, proteīna augu audzēšanas diversificēšanu. Šie augi ir ārkārtīgi svarīgi gan augsnei, gan arī citiem nolūkiem, piemēram, kā sarkanais āboliņš. Polča kungs ir pēdējais, kam došu vārdu šajā procedūrā. Priekšādātāji, paldies. Manuprāt, mm, deputāts mm, sevi labo. Es atvainojos, vēlējos paust viedokli mm, par to, ka Eiropas Savienība iesaista šādu jautājumu risinājumā. Proteīna auga audzēšana, protams, svarīga. Nedrīkstam pieļaut, ka es ir atkarīgi no ārvalstu importa šai ziņā. It īpaši ņemot vērā, cik lielā mērā ar šādu augu audzēšanu nodarbojas tieši Ķīna. Un Jā, pārliecināts, ka mēs šāda veida augus importējam no tādiem partneriem, uz kuru kvalitātes nodrošināšanas spēju varam paļauties. Es personīgi atbalstu šāda veida, import, šāda veida augu audzēšanas nodrošināšanu ar pašu spēkiem. Mums jāizceno ilgspējīgas um, stratēģija šai ziņā, vai, piemēram, jāsadarbojas ar tādu valstu kā Ukraina. Paldies, saka priekšādātāji. Un tālāk tie trīs deputāti, kas vēlējās vēl izteikties par šo tēmu, tomēr vārdu arī saņems. Tomēr nākamajā brīvā mikrofona raundā jāsaka, vairs jums nevarēšu piešķirt uzstāšanās laiku. Lūdzu, pirmā runātāja Pētirs Kundze. Nepietiekam proteīna avotu problēma mums ir zināma jau daudzus gadus. Un ja mēs runājam par nākotni, īpaši Eiropas Savienības lauksaimniecības nākotni, mums ir nepieciešama Eiropas Savienības stratēģija, lai veicinātu proteīna augu audzēšanu, jo pašlaik esam atkarīgi no importa. Esmu priecīgi, ka vairāki priekšlikumi, ko izteicu kopā ar citiem tautas partijas deputātiem, ir iekļauti šajā ziņojumā. Gribu uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt augu diversifikāciju un ieteikums par to, ka augu un barošanas sistēmām būtu atkal jāiekļauj augu proteīni, piemēram, sojas pupas, faba pupas, zirņi, aboliņš un eh, dažādi veidi pakšaugi. Tātad šis ir svarīgs priekšlikums. Mēs arī vēlamies izveidot reģionālas ķēdes šādu augu ražošanai un apstrādēji. Tas ir iespējams, ja zemnieki apvienojas un notiek labāka sadarbības starp augu audzētājiem un lielopu audzētājiem. Es atbalstu, kā tiek izmantota soja, kas nodrošina labākas kvalitātes sojas proteīnus. Paldies, Kelīkungs. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Manuprāt, referents nāca klajā ar lielisku uzrunu. Tā bija līdzsvarota, pastāstīja par situāciju Eiropā, kas jau ilgstoši ir šāda. Jo no vienas puses tiek runāts eh, par uzlabojumiem, bet no otras puses notiek arī kait, kaitējums, jo mēs it kā atmetam GMO, bet tā pašā laikā importējam šādus produktus. Kas notiek, piemēram, ar oglekļu pēdu? Mēs infor, importējam soju no otras pasaules puses, vai nav labāk to audzēt šeit Eiropā un no tā gūt labumu ar mūsu zemniekiem? Kā tika norādīts, ar arī papildu ieguvumi, piemēram, slāpekļu piesaisti, un uh, tas ir saistīts arī ar atjauniem energoavotiem. Uh, Es biju referents šajā jautājumā, un mums arī vienā brīdī bija uh, priekšlikums uh, atteikties uh, no zināmām uh, biomasas ražošanas iespējām. Par laimi tas tika atmests, tāpēc es atbalstu referenta norādīto šajā ziņojumā. Paldies! Paldies Kelija kungam. Vantera kungs, vien minūti. Jūs nevēlēties izteikties? Tad svītrojam jūs no saraksta. Lielas paldies tādā gadījumā visiem runātājiem, dāmas un kungi, un tāpēc tagad diskusiju noslēgumā došu vārdu komisāram Mimicas kungam. 5 minūtes, lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es gribēju pateikties Eiropas parlamentam un īpaši referentam Denāno kungam par šīs uh, šī iniciatīvas ziņojuma sagatavošanu par Eiropas stratēģiju proteīna augu, proteīna augu popularizēšanai, izaicinājumu un iespējas, ar ko saskars šādu augu audzēšanas nozara, ir ārkārtīgi svarīga gan Eiropas iestādēm, gan interesētām personām, un tas ir ļoti labi arī parādīts ziņojumā. Mēs visi zinām, ka augu proteīni ir ārkārtīgi svarīgi dzīvnieku audzēšanā Tas ir būtisks eh, komponents eh, dzīvnieku barībā un arī aminoskābju avots. Augu proteīni kļūst arī aizvien populārāk cilvēku uzturā. Kā tika norādīts parlamenta ziņojumā, šāda veida augu audzēšanas attīstība Eiropas Savienībā dos labumu ne tikai ražotājiem un zemniekiem, Eh, kā arī nodrošinās eh, uzturu patērētājiem, bet arī sniegs ieguldījumu citu mērķu sasniegšanā, piemēram, klimata pārmaiņu novēršanā, jo šie augi piesaista slāpekli no atmosfēras. Šajā kontekstā Eiropas parlamenta iniciatīvas ziņojums eh, tiešām ir ļoti labs konstruktīvs ieguldījums komisijas sagatavošanas darbā strādājot pie Eiropas Savienības eh, proteīna plāna, kas ir plānots uh, publikācijai šā gada beigās. Uh, tiks arī organizēta augsta līmeņa Eiropas Savienības konference par šāda veida proteīniem uh, Vīnē, Austrijā, decembrī, Austrijas prezidentūras laikā. Un uh, saskaņojot intereses ar, ar, eh, ar to nākošo Austrijas prezidentūru, mēs saprotam, cik šis jautājums ir svarīgs. Ērības proteīnu plāns eh, izstrādās eh, vai palīdzēs izstrādāt, nodrošināt ilgspējīgu un dzīvotspējīgu proteīnu nodrošinājumu Eiropas Savienībā, jo pašlaik Eiropas Savienība ražo tikai 38% no proteīniem dzīvnieku barībā un tikai 5% attiecībā uz sojas raušiem, kas ir uh, ārkārtīgi svarīgs un efektīvs eh, šāda veida barības avots. Šādā ziņā mēs esam eh, ārkārtīgi atkarīgi no sojas importa, kam ir būtiskas globālas sekas. 2013. gadā Eiropas Savienība sāka uzskatīt, ka sojas audzēšana ir saistīta ar 19% meža zaudēšanu. Uh, 2000 gadu sākumā, e, jo īpaši Latīņa Amerikā. Ir vairāki praktiski iemesli, kāpēc šis saržģītais jautājums ir jārisina. Piemēram, ir kaut kāda agronomiska apstākļa Eiropā, ekonomiskais izdevīgums e, attiecībā uz šādu auga audzēšanu, Eiropas auga konkurētspēja salīdzinājumā ar importu, kā arī starptautiskie e, PTO noteikumi kas eh, ierobežo atbalstu, ko Eiropas Savienība var sniegt eh, eļas auga audzēšanai. Ir skaidrs, ka nav kaut kāda universāla risinājuma. Eiropas proteīna plānu darbības, plāna darbības eh, tvērums ietvers dažāda veida proteīna avotus gan Eiropā, gan citur. Un šajā plašajā satvarā Eiropas proteīna plāns pievērsīsies četrām jonām, kas ir uzsvērts arī Denano kunga ziņojumā. Pētniecība un inovācijas attiecībā uz uh, augu proteīniem, lai nodrošinātu lielākas ražas un pielāgot šos augus Eiropas apstākļiem. Šādu augu vides un agronomiskie ieguvumi, lai nodrošinātu vērtību ķēdes, piegādes ķēdes un arī tirgus potenciālu šāda veida augu proteīniem dažādos tirgus segmentos. Eiropas parlamenta ziņojums atsaucas arī uz to, cik svarīgi ir sniegt atbalstu no kopējās lauksaimniecības politikas proteīna auga audzēšanai. KLP ietver vairākus pasākums, kas tieši vai netieši sekmē proteīna augu ražošanu Eiropā notiekošās diskusijas par KLP reformu dos iespēju tālāk apliecināt uh, atbalstu proteīna augu ražošanai. Parlamenta ziņojumā arī ir norādot, norādīts, ka ir ārkārtīgi svarīgi veikt izpēti, kas arī mūsu plānā ir nozīmīgs jautājums. Komisija vēlas uh, turpināt sadarbību ar Eiropas parlamentu pie proteīna plāna izstrādes, kas dos labumu mums visiem, lai Eiropa būtu neatkarīgāk attiecībā uz būtisko proteīna avotu nodrošināšanu. Paldies! Lies paldies, saka priekšādātāji. Līdz ar to debats.